kārtībā ir Annas Gomešas ziņojums par Sauda Arābiju. Tošu vārdu referentai lūdzu. Vārds jums. Paldies, priekšsādātāja kungs. Sauda Arābija ir ļoti svarīga valsts politiski un ekonomiski arī cīņā pret terorismu. Neskatoties uz to, ko saka iestādes eh, šī valsts nevienmēr rīkojas um, kopīgi ar citām valstīm, lai izskaustu terorismu, mm, pastāv um, grupējumi, uh, bruņoti grupējumi, kas uh, īsteno teroristiskas aktivitātes. Uh, valdība Elrijādā to neapstiprina, bet mēs redzam, kas notiek Malī, Irākā, Pakistānā, Afganistānā un citur pasaulē. Mēs nevaram to vairs slēpt um, attiecībās starp PS e un Saudarābiju. Tas ir izcelts arī ziņojumā. Nevar um, attiecībās ar Saudārābiju fokusēties tikai uz ekonomiku un naftas eh, eksportu. Galu galā runa te ir arī par ieroču uh, importu un um, vietu drošības padomē. Līdz ar to mēs nevaram ignorēt cilvēktiesību un demokrātijas aspektus, sadarbojoties ar Saudārābiju. Saudārābija arī starptautiskajā kontekstā ir um, saistības pret migrantiem, sie sievietēm, reliģisko brīvību garantēšanu un dialogā ar Elriādu vajadzētu uzsvērt šo aspektu. Uh, Man bija iespēja apmeklēt savu darābiju pagājušajā novembrī, un es uh, redzēju segregāciju šajā valstī. Neskatoties uz to, ka daudzas sievietes apmeklē universitāti, uh, tikai 30 um, sievietes uh, nesen tika ieceltas uh, um, valsts eh, administrācijas dienestos un um, piedalījās um, pašvaldību vēlēšanās. Kaut kas Eiropas Savienībai jādara, lai mainītu šo situāciju un izskaustu diskrimināciju pret sievietēm. Uh, izglītības un ekonomikas un tieslietu jomā. Pastāv ierobežojumi arī attiecībā pret uh, iespēju vadīt automobili, un to pamato ar um, reliģiskiem iemesliem. Navas uh, sots joprojām tiek uh, piemērots saskaņā ar praktiski viduslaiku uh, likumu kopumu. Un, um, Attiecīgi darbojas arī tiesnieši un tieslietu iestādes. Mums uh, jāizskauž šī diskriminācija un jāpiesaista statautiskās uh, cilvēktiesība organizācijas. Jāpanāk, ka uh, migrantu eksploatācijas izbeigšana un reliģiskās brīvības eh, visiem mm, iedzīvotājiem. Es eh, esmu pārliecināta, ja dialogs kļūs eh, stingrāks starp mūsu valstīm, tas varētu palīdzēt Saudarābijas pilsoņiem, īpaši jaunieši. Saudarābija ir uh, ļoti aktīvi sociālos tīklos un, un viņi, viņus īpaši apspiež šis uh, nedemokrātiskais režīms. Ļoti svarīgi uh, arī, lai Saudarābijā palīdzētu Irānas kodolu programmu labāk kontrolēt. Laba kaimiņattiecība politika šeit var palīdzēt mums visiem stabilizēt situāciju Sīrijā, Irākā, Pakistānā un Afganistānā un palīdzēt um, uh, sarunām starp Izrē, Izrēlu un Palestīnu. Bosim. Paldies, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras pieteikušies uh, divi deputāti. Vispirms došu vārdu Sučas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Mans viedoklis par šo ziņojumu ir pozitīvs, un esmu pateicīga par šo ziņojumu, ņemot vērā to, ka Saūda-Arābija un Eiropas Savienība strādā pie kopīgu problēmu risināšanas, kā piemēram migrācijas problēma, eh, energodrošības, starptautiskais terorisms. Ja runājam par cīņu par starptautisko terorismu, tad noteikti būtu jāpiemina starptautiskais nolīgums par cīņu pret terorismu, ko parakstīja ANO un Sauda Arābijas karalista. Sauda Arābija var daudz dot, lai stabilizētu energoapgādi, kā arī, lai stabilizētu energoresursu tirgus kā tādus. Tomēr īpaši uzmanību būtu jāpievērš cilvēktiesību ievērošanai Sauda Arābijā, jo mēs zinām, ka uh, tajā ir likumdošana, kas ierobežo sieviešu tiesības un brīvību. Tādēļ mums jādara viss, lai nodrošinātu sieviešu tiesību ievērošanu, jo tās tiek diskriminētas, segregētas gan publiskajā, gan privātajā dzīvē. Viņām ir jānodrošina iespēja pieņemt pašām savus lēmumus. Paldies deputāts kundzei, un tagad došu vārdu Davora Štiera kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Eiropas Savienība ir lielākais Sauda Arābijas tirsniecības partners, tādēļ mūsu sadarbība ar šo valsti ir īpaši svarīga, tīpaši, ja runājam par energoapgādi un par ņemot vērā Sauda Arābijas ģeopolitisko eh, situāciju. Eh, Sauda mm, Arābijas klātbūtne bija jūtama arī Dienvidu Austrum Eiropā, tīpaši Bosnijā un Hercegovinā. Ir runājot par šiem strateģiskajiem apsvērumiem, tad ļoti svarīgi pieminēt arī cilvēktiesību jautājumu. Pavisam nesen mēs runājām par uh, Spīdzināšanas izska izskaušana, diemžēl Saūda Arābija joprojām izmanto gan spīdzināšanu, gan citu diskriminējošu praksi. Statistika gadu laikā, protams, mainās un situācija uzlabojas, bet šīs parādības joprojām ir novērojams. Tādēļ es atbalstītu dialogu uzsākšanu Saūda Arābiju par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, un tagad lūkšu komisāru Borgu un rezumēt debatas. Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Gribu pateikties Eiropas parlamentam par ziņojumu projektu par Saudarābiju, kā arī par to, kādu lomu tajā spēlēja uh, Gomešs kundze un Lohbīlers kundze. Un citi Eiropas parlamenta deputāti, kas bija iesaistīti šajā procesā. Tā kā mm, daudz Eiropas parlamenta deputāti pavisam nesen apmeklēja Saūdu Arābiju, tad es eh, gribētu runāt par to, kādu nozīmi Eiropas Savienība piešķir attiecībām ar Saūdu Arābiju. Augstā pārstāvice prezidenta Aštons kundze apmeklēja Saūdu Arābiju un citas līča valsts janvārī. Viņa atgriezās ar pārliecību, ka līča partneri var veicināt gan politisko, gan ekonomisko stabilitāti šajā reģionā un ka Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk ar tiem sadarboties. Tas ir arī viens no galvenajiem vēstījumiem šajā ziņojumā, un mēs piekrītām, ka ir svarīgi pieminēt to, ko Saūda Arābija var uh, dot stabilitātes un mieru nodrošināšanai, protams, neaizmirstot arī cilvēktiesību jautājumus. Mēs varam piekrist, ka cilvēktiesību situācija Saūda Arābijā joprojām rada bažas, uh, kā to liecina arī ANO rekomendācijas un ANO periodiskais pārskats. Tad, uh, ANO, ANO realizējot um, savu koordinēšo lomu kopā ar Eiropas Savienību daudz darījis, lai situācija uzlabotos. Ziņojumā norādīts tās jomas, kur ir nepieciešama tūlītēja rīcība. Un šīs jomas lielā mērā sakrīt ar tām problēmām, ko identificējas jau komisija savā ziņojumā un pārskatā. Protams, mums ir arī jānodrošina atbilstošais līdzsvars, lai efektīvi atbalstītu tos drosmīgos cilvēkus, kuri cīnās par cilvēku tiesību atzīšanu un sieviešu tiesību atzīšanu, kā piemēram sieviešu tiesības uz autovadītāju apliecības saņemšanu. Tajā pat laikā Saudārābijā, lai arī daudz kas ir izdarīts, vēl ļoti daudz ir jādara un mēs ar nepacietību gaidām, kad eh, karaļa solītā, piemēram, tiesu sistēmas reforma tiks eh, īstenota, kā arī, kad sievietēm tiks atļauts piedalīties 15. gadā vēlēšanās un izvirzīt arī savus kandidatūras ievēlēšanai. Uh, Kopš novembra daudzi ārvalstu darbņēmēji ir izrādīti no valsts, un lai arī mēs atbalstam <clears throat> tāds likumdošanas pieņemšanu, kas aizsargā ārvalstu darbņēmējus, joprojām darbojas šī tā saucamā sponsoru sistēma, ko mēs nosodām. Bet svarīgi ir atzīmēt to, ka progress ir panākts uh, vārda uh, runas brīvības jomā un kā arī ir uh, uzlabojusies presas brīvības situācija, un tajā pat laikā mēs norādām, ka ir nepieciešams reformas, kas ļautu uh, plašāk un vieglāk reģistrēt uh, nevalstības organizācijas un tām darboties. Šūra padome ir ieceltas 30 sievietes un nesen tika pieņemts likums uh, pret vardarbību ģimenē. Tajā pat laikā sievietes joprojām nevar saņemt autovadītājas apliecības un viņa tiesības ierobežo eh, vīriešu aizbildniecība. Un mēs aicinām ieviest moratoriju kā pirmo soli nāvsoda atcelšanai. Saudarābijā būtu jāīsteno ANO minimālie standarti, lai ierobežotu nāvis sodu piemērošanas jomu publiskā soda izpilda ir nepieņemama praksa, kas būtu jāizbeidz. Konstruktīvā dialoga gaisotnē mēs esam aicinājuši Saudarābiju izmantot uh, ANO periodisko ziņojumu, lai iesaistītos uh, dialogā un viedokļu apmaiņā par cilvēku tiesībām. Tas noteikti būtu ļoti labs turpinājums pozitīviem signālām. Pagājušā gada janvārī, kad pirmo reizi Eiropas Savienības diplomāti varēja piedalīties Sauda Arābijas pilsoņu tiesas prāvā. Priekšsēdētāja kungs, Sauda Arābija var dot savu pienesumu politiskās stabilitātes un ekonomikas atjaunotas nodrošināšanai arī ārpus tām robežām, un tādēļ mums vajadzētu uh, iz, izmantot šo iespēju, lai atrastu politisko risinājumu Sīrijā, nodrošinātu politisko stabilitāti Libānā un veicinātu tuvējo austrumu mieru procesu nostiprināšanos. Mēs arī tur. A, a, a, um, turpinām aicināt um, meklēt risinājumu Irānas uh, kodola programmas kontekstā. Attiecību uzlabošanas ar plīču valstīm un Irānu ir izšķiroši svarīgs, lai nodrošinātu stabilitāti reģionā. Un, uh, veidot savstarpējo uzticību. Aštons kundze ir apņēmības gatava turpināt viedokļu apmaiņu ar Saudu partneriem par visiem minētajiem jautājumiem. Noslēgumā mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks Eiropas Savienībai pastiprināt tās saites ar Saudarābiju un citām līča valstīm visās frontēs un it īpaši cilvēktiesību dialogu kontekstā. Mums ir atklāti jārunā par saviem atšķirīgajiem viedokļiem, tajā pat laikā respektējot vienam otru viedokli un koncentrējoties uz tiem jautājumiem, kas ir mūsu kopīgu interešu zonā. Eiropas Savienības dienas turpinās strādāt pie tā, lai komunikācija kanāli aktīvi būtu atvērti un lai paplašinātu šos kopīgos mērķus. Paldies! Paldies komisāru kungam! Nu, un paldies par jūsu līdzdalību visās debatēs šovakar. Noslēdz debatas un balsosim par šo ziņojumu rīt pusnes 12. Pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir Kovalkunga ziņojums par prioritātēm Eiropas Savienības attiecībās ar Austrum partnerības valstīm. Un es zinu, ka